balsojām. Man joprojām ir daži paziņojami. Ir saņemts padoms paziņojums pirmajā lasījumā saistībā ar, ar trīs mēnešu periodu, kas sāksies rītdien, 30. septembrī. Tas viss šī informācija būs iekļauta protokolā. Tātad tā ir rakstiskā deklarācija numur 0021. Un tagad turpināsim ar balsojumu.